Mes chers collègues, bonjour. Allez, nous Labrīt, dārgie kolēģi, sāksim sanāksmi. Darbkārtības projektu mēs varam pieņemt, ja nevienam nav iebildumu. Iebildumu nav. Tad um, sanāksmes, kas notika 2. un 3. septembrī protokola pieņemšana, tas ir pieņemts, un tātad eh, šī jaunā Trānu komitejas sanāksme ir sākusies, ceru, ka jums visiem klājas labi, un kā jau pagājušajā sanāksmē man jāatgādina, kā mēs varam strādāt, kā lai labāk strādātu šajā attālinātajā sanāksmē. Šodien mums ir tulkojums franču, angļu, vācu, spāņu, itāļu, nīderlandiešu, poļu, rumāņu, zviedru, portugāļu, grieķu un latviešu valodā. Atgādinu, ka, ja e, vienojieties klāt tikai ar audio vai pa telefonu, tad jūs teikto netulkos. Um, jo eh, tulkiem, kam eh, priekšādātāji pateicis par klātbūtni, um, ir nepieciešams video, lai iztulkotu. Lūdzu, lasiet, um, nelasiet savas piezīmes, runājiet lēnām, un tulki jums pateiksies. Un tad, kad gribat runāt, eh, nospiediet podziņu spīk, bet tikai tad, kad es jums dodu vārdu. Tagad uh, uzsāksim formāli balsojumu par grozījumiem. Tātad tagad mēs eh, sāksim balsot par grozījumiem. Eh, tie balsošana notiks divās kārtās. Šorīt eh, mēs balsosim par mūsu kolēģis Deparnē kundzes atzinumu par uh, Eh, ziņojumu par Eiropas dzelzceļa gadu. Mēs balsosim arī par Roberta Zīles ziņojumu, par priekšlikumu, ar ko izveido atvesļošanas noturības mehānismu un par Ferēras kunga atzinumu par jaunu Eiropas MVU stratēģiju. Eh, pēcpusdienā mēs tad eh, balsosim galēji par šiem ziņojumiem un atzimumiem, pēc tam, kad būs saskaitītas balsis par grozījumiem, kas attiecas uz Eiropas dzelzceļa gādu par Eh, tur mums ir jābalso arī par mandātu iestāžu sarunu sākšanai. Un eh, grozījumu balsojuma rezultāti eh, tiks pasludināti pirms galīgā balsojuma. Es ceru, ka šī te procedūra attālinātajai balsošanai ir skaidra. Katra politiskā grupa uh, ir gatavojusi sarakstu ar deputātiem, kas grib piedalīties attālinātajā balsošanā. Jūs e-pastā esat saņēmuši skaidras instrukcijas, kā noritēs šis balsojums, un varat uz to atsaukties, ja jums ir šaubas. Visi deputāti, kas balsojumā piedalīsies, balsošanas sākumā saņems balsošanas veidlapas pa e-pastu. Tās tiks nosūtīts no TRAN komitejas sekretariāta funkcionālās e-pasta adreses. Uh, Eh, jums ir jāizdrukā šīs veidlapas, jāatzīmē savus balsojumus, neaizmirstiet eh, beigās parakstīt ar roku šo te eh, deklarāciju. Un tad lūdzu nofotografējiet vai ieskanējiet jūsu balsošanas zīmi ar visu pārakstu, pārbaudiet, ka šis foto vai ieskanētais attēls ir labi salasāms, un tad nosūtiet pa ēpastu uz tranvote at europarl Eiropā EU e-pasta adresi. Tikai tie balsošanas dokumenti, kas nosūtīti no oficiālas Eiropas parlamenta e, e-pasta adreses, būs e, pieņemami. Atgādinu, ka jūsu vārdam un balsojumam ir e, jābūt labi sarasām, tāpat kā jūsu pārakstām. Es atgādinu, ka tie deputāti, kas ir zālē, arī balso šādā pašā attālinātā veidā pa ēpastu. E Eh, pārbaudīšu, vai ir eh, sasniegts kvorums. Kvorums ir sasniegts, tātad es pasludinu balsojumus par grozījumiem atklātus. Jums ir laiks līdz pusdivpadsmitiem, 11.30, tātad, lai iesūtītu savus eh, balsošanas veidlapas. Tagad pāriesim pie slē, sēdes slēgtās daļas.